Kolēģi, eh, komuniko di... Kolēģi, es eh, jums varu paziņot, ka esmu saņēmusi kaut ko no padomes kas attiec uz pirmo lasījumu, kas tika pieņemts pirmajā lasījumā komisijas eh, nostājā, un eh, šodienas eh, sanās protokolā tiks tas publicēts. Tur ir trīs mēnešu termiņš, parlaments par to var izteikties. Šis termiņš rīta beidzas, 2014. gada 3. aprīlī tas sākas. Ora l'ordine del giorno reca la re... Tagad par darba kārtību, atgriežamies pie darba kārtības. Būs Zaļievska ziņojums.